Hello everyone. If you... Sveiki visiem! Ja jūs varētu ieņemt vietas, tad mēs varētu sākt savu sanāksmi. Es ļoti priecājos, eh, ka esat atnākuši tik kuplā skaitā. Tā ir ļoti laba sajūta sākt strādāt Rūpniecības komitejā ar tik daudz apmeklētājiem. Un uh, ceru, ka tā būs vienmēr un visur parlamentā. Tas tā varētu, protams, būt. Mums, protams, šodien iekļā, iekļauti e, ļoti interesanti punkti darba kārtībā un arī turpmāk. Lūdzu, ieņemiet vietas un e, vai piekrītat mūsu darba kārtībai šodien? Ar nelieliem grozījumiem darba kārtībā. Lepa sākunga vietā mums būs viedokļa apmaiņa pēcpusdienā ar Despinas Pāno eh, kundzi. Viņa ir par kiberdrošību DigiConnect atbildīga, un eh, viņa paskaidros par eh, aktuālo situāciju ar Enisa aģentūru, jo Lepas Alkungs, viņš būs nākamais direktors, mums būs jāorganizē atbilstīga uzklausīšana septembrī. Un ar šiem nelieliem grozījumiem jūs piekrītat šodienas darba kārtībai? Jā, labi. Tad mēs varam pāriet pie darba kārtības punkta, kas ir paredzēts eh, šo priekšpusdienē. Man liels prieks eh, šodien sveikt Somijas ministres Katri Kulmunikundzi. Viņa ir ekonomisko lietu ministre, atbildīga par enerģētiku, rūpniecību, maziem vidiem uzņēmumiem un eh, pētniecību inovāciju un kosmos pētniecību. Tāpat arī Sanna Marīnas kundze Viņa ir eh, Somijas ministri par transportu un eh, komunikācijām, atbildīga par ICT, digitālo programmu un kiberdrošību. Lies paldies jums abām, ka esat atnākušas pie mums šajā sanāksmē, lai runātu par jūsu prioritātiem Somijas prezidentūras laikā. Gribētu kolēģi atgādināt, ka mums ir arī vairāki dosie, par ko ir jārunā, jāvienojas ar pašreizējo prezidentūru abās jomās, eh, par ko ir atbildīgas abas ministres. Un eh, mēs arī raugāmies un gaidām priekšlikums no jums par jauno komisāru uzklausīšanu un arī par darba programmu. Arī jaunajā komisijā un komitejā tas būs ļoti tiešām darbīgs rudens mums visiem. Sāksim ar uh, to, ka uzklausīsim Somijas prioritātes, ko prezentēs abas ministres. Pirmajā vārds ir Kulmuni kundze, lūdzu. Dear Chair. Cienījumā priekšādātāja, cienījumā Adiena Joāna, cienījumie Eiropas parlamenta deputāti, man ir liels uh, prieks un gods uh, būt šeit Eiropas parlamentā šodien. Itra komiteja un tās deputāti ir uh, ļoti būtiski veidojot Eiropas enerģētikas nākotni, pētniecību un rūpniecības politiku. Cienījamie deputāti, prezidentūra saskata, kāda loma ir parlamentam, tā ir ļoti būtiska, lai virzītu uz priekšu šīs politikas jomas, lai no tā labumu gūtu Eiropas pilsoņi. Es tiešām ceru, ka mēs eh, bieži tiksimies eh, arī Somijas prezidentūras laikā un pēc tam, un es ar prieku gaidu arī mūsu intensīvo sadarbību un uh, ambiciozo darbu, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Man liels prieks ir izmantot šo izdevību, lai diskutētu ar jums kopā par Somijas prezidentūras prioritātēm padomē Eiropas Savienībā. Un uh, Somija ir ambiciozs mērķis, lai Eiropas Savienība kļūtu par uh, viskonkurētspējīgāko un sociāli iekļaušāko klimata neitrālu ekonomiku visā pasaulē. Mūsu mērķis kopā um, ir. Uh, kļūt par Eiropas, eh, kopā ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem ir sasniegt kopīgu vīziju par izaugsmu Eiropas, Savienības, eh, Eiropas Savienībā. Un eh, ir jāpabeidz arī nākamais daudzgadu finanšu ietvars. Tas mums Somijas prezidentūrā ir svarīgs politisks mērķis. Es ar prieku sagādu arī diskusijas un viedokļu apmaiņu ar jums. Cienījamie deputāti Eiropas parlamentā. Uh, Kādēļ Eiropas Savienībā ir vajadzīgs jauns veids, kā sasniegt ilgspējīgu izaugsmu? Mēs Eiropā mums ir jārisina globāli izaicinājumi, pirmkārt klimata izaicinājumi. Globālā mērogā notiek ļoti lielas pārmaiņas. Otrakārt ir arī ārkārtīgi ātra tehnoloģiskā attīstība. Tas maina mūsu dzīvi, piemēram, digitalizācijas, automatizācijas un mākslīgā intelekta dēļ. Treškārt, globālā konkurences spēja ir ļoti uh, augstā līmenī, un eh, Eiropas Savienība ir jākļūst par eh, globālu spēlētāju. Turklāt vēl mums ir vajadzīga arī sociāla un eh, vidas ziņā izaugsmas spējīga ekonomika. Pasaulē, atbildot uz globāliem izaicinājumiem, mums Eiropas lēmumu pieņēmējiem ir nepieciešama ambicioza politiskā programma izaugsmē. Kādi ir būtiskie elementi ilgspējīgai izaugsmē prezidentūras programmā? Mums ir nepieciešama pārēja uz klimatneitrālu ekonomiku, efektīvs Eiropas Savienības vienotās tirgus, eh, mūsdienīga rūpniecības politika, digitālā ekonomika, spēcīgi fokusēties uz eh, pētniecību un inovācijām, aktīva tirniecības eh, politika ar ārējo dimensiju Eiropas Savienības konkurences spējā, jaunas prasmes un uh, ilgspējīga mācīšanās. Cienījamie kolēģi Eiros parlamentā, mūsu kopīgais darbs ir tāds, ka mums ir jāraugās, kā mērķis pārvērst par konkrētām darbībām. Vissvarīgākās ir tas, ka mūsu darbs tam ir jābūt redzamam pilsoņu acīs. Un eh, mums ir arī ir eh, jāveido spēcīgāka sociāla un ekonomiskā ziņā eh, un godīgāka Eiropas Savienība. Uh, un mums taisnīgāka. Mums eh, Somijas prezidentūra ieviešot šo izaugsmes eh, politiku, mums ir, tas ir būtiskākais eh, mūsu pienākums kopā ar jauno komisiju. Un mēķim vajadzētu būt veidot jaunu izaugsmes programmu ar jaunu politikas ietveru nākamajiem pieciem gadiem. Es ceru, ka šī gada vecgadu vakarā mēs kā padome, mums jau būs šī ilgspējīgā izaugsmes programma Eiropas Savienībā, un tā jau būs ieviesta. Man ir prieks runāt arī ka ir iespēja runāt vairāk detalizēt par jauniem elementiem, kas ir šajā politikas ietvarā jaunajā izaugsmes programmā. Sāksim ar pirmo punktu - pārēja uz klimata neitrālu sabiedrību. Risinot klimata pārmaiņu jautājumus, tā ir arī ekonomiska iespēja. Šeit ir jāizmanto pētniecība, inovācija, ir jāraugās, kas ir galvenie dzinoļi, lai panāktu šādu ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu. Tā pašā laikā pārī uz klimatneitrālu sabiedrību tā ir jābūt eh, taisnīgai. Un cerams, ka nākotnē mēs pat nepazīsim tādu vārdu kā atkritumi un izmeši. Un uh, ir pienācis laiks, lai raudzītos, kā sasniegt Parīzes vienošanās uh, izmešu samazinājumu mērķus. Mēs pievēršam galveno uzmanību, lai tas viss notiktu, samazinot emisijas, uh, lai tas būtu būtiski un uh, efektīvā attiecībā uz izmaksām un eh, vajadzētu sasniegt arī nulles līmeņa izmešu gāzes līdz 2050. gadam. Padomē, raugoties uz eh, būtiskajiem politikas lēmumiem, un raugoties arī uz ilgtermiņa ambicioziem mērķiem, un raugoties to, kas ir visas iestājas puses Parīs vienošanās eh, kontekstā, būs jāpieņem Eiropas Savienībai un jāīsteno klimata stratēģija. Uh, arī ANO kontekstā. Tas ir Somijas prezidentūras eh, prioritāte izveidot šādu veidu ilgspējīgu vīziju. Mēs sagatavojam arī Eiropadomes darbu jūnijā un eh, būs arī līdz gada beigām ilgtermiņa stratēģija izstrādāta. Eiropadome uzaicina dalībvalsts un komisiju strādāt pie nosacījumiem, stimuliem un uh, ietvara, lai nodrošinātu pārēju uz eh, klimata neitrālu Eiropas Savienību, kas ir saskaņots ar Parīzes vienošanās mērķiem. Šai pārējai ir eh, jānodrošina arī konkurences spēja, jāņem vērā sociālā sabalansētība, līdzsvars un jāņem vērā arī dalību valstu vietējos apstākļus, lai varētu veiksmīgi risināt šos mērķus un nodrošināt enerģijas eh, kopumu. Somijas prezidentūra ir uzsākusi uh, Un uh, ir arī uh, konkrēts spējas padome Helsinkos, uh, kura arī bija runa par to, kā samazināt izmešus un kā to varētu kombinēt ar uh, konkurētspējas izaugsmi. Otrais būtiskais elements ir raudzīties uz uh, vienotā tirgus politiku. Tas ir būtiski, lai panāktu konkurētspēju Eiropā, lai būtu tiešām vienotais tirgus, lai būtu uh, stiprināt un atbalstīt pakalpojumu sektors, lai būtu arī digitālie pakalpojumi un lai tie būtu būtiska daļa arī kopīgajā tirgu. Eiropas Savienība tā ir būtiska loma, lai panāktu uzņēmumu inovāciju, lai to palielinātu. Eiropas uh, Uzņēmumu investīcijas ir būtiskais elements, lai nodrošinātu pārēju un lai tiešām notiktu pārēju uz klimata neitrālu ekonomiku. Treškārt es gribētu pateikt dažas vārdas par mūsdienīgu rūpniecības politiku, ieskaitot digitālo ekonomiku, kas fokusējas uz uh, pētniecību un inovācijām. Mums ir nepieciešams uh, panākt, lai Eiropa kļūtu par globālu vadītāju digitālajā ekonomikā. Digitalizācija, mākslīgais intelekts ir būtiski dzinuļi Eiropas Savienības panākumu sasniegšanā globālajā tirgu. Eiropā ir vajadzīga arī data ekonomika, datu piekļuve, datu dalīšana, datu izmantošana un savstarpēja savietonēbība un uzticamība šajā politikā. Uh, un tas ir vajadzīgs eh, mūsu sabiedrībā, lai tās kļūtu vairāk saslēgtas tīklā, lai tas balstītos uz eh, zināšanām un būtu digitalizētas. Ir nepieciešams arī vairāk strādāt pie mākslīgā intelekta jautājumiem. Par to pašlaik notiek eh, ļoti daudz diskusiju, jo tas maina mūsu dzīvi. Un tas arī uzlabo mūsu dzīvi, un tas var arī risināt problēmas, ko saskaras Eiropas iedzīvotāji. Un uh, Eiropai ir jānodrošina tiešām, lai būtu ētiska nosacījuma un uzticamība, lai tiktu attīstīta veiksmīga mākslīgā intelekta ekonomika. Un eh, tas mums sniegs arī labumu konkurētspējas uzlabošanā. Un es domāju, ka šādas ētiskas vadlīnijas uh, mums sniegs iespēju uzlabot inovācijas. Ceturkārt, vēlētos pateikt vairākus vārdus arī par prasmēm, kā elementu ilgspējīgai izaugsmē. Šī, šī joma, digitālā joma ārkārtīgi pieaug, un tādēļ digitālās prasmes ir ļoti nepieciešamas. Es domāju, ka nodrošinot pārēju, mums izdosies uh, radīt arī jaunas rūpniecības nozares, jaunas darba vietas. Piekārt, eh, tirniecības politika tai ir izšķiroša loma, kā arī dimensijai Eiropas Savienības konkurences spējā. Eiropas konkurences spēja tā tiek atbalstīta ar uh, tirniecības politiku, ar atvērtību un uz notiekumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, lai apkopotu, jā, pasaules kārtība mainās un Eiropas Savienība ir jākļūst par spēcīgāku globālo spēlētāju. Neformālā tikšanās uh, ministru starpā Helsinkos 4. un 5. jūlijā par konkurences spēju sniedz iespēju mums ministriem apmainīties ar idejām par prioritātiem, par darbu programmu, par nākamās komisijas darbu. Ministri atbalstīja visaptverošu pieeja, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmu. Mēs ar uh, cerīgi raugāmies uz darba turpināšanu pie ilgspējīgas izaugsmes septembrī un arī novembra kompet uh, padomis uh, tikšanās reizēs. Vēl gribētu izteikties arī par MFF, par daudzgadu finanšu ietvaru un Eiropas Savienības budžetu. Pabeidzot nākamo daudzgadu finanšu ietvaru, tas ir viens no svarīgākajiem politiskajiem mērķiem. Uh, Somijas prezidentūras laikā. Rudenī mēs eh, mēģināsim pabeigt eh, padomes eh, sarunas par šo jautājumu un arī vēl mēs vēlamies sasniegt pēc iespējas lielāku progresu MFF jautājumā. Mūsu mērķis ir panākt līdzsvarotu finanšu ietvaru, lai ņemtu vērā jaunās prioritātes un arī tradicionālās politikas nozares. Mēs tāpat arī domājam, ka ir jāsasniegt efektīvi rezultāti, lai sasniegtu Eiropas politisko prioritāšu mērķus. Un, protams, arī klimata pārmaiņas ietekmē mūsu dzīvi, un eh, tādēļ arī MFF daudzgadu finanšu schēmai vajadzētu ļoti skaidri risināt šos klimata mērķus. Un eh, šeit eh, ir 25% pieaugums Eiropas Savienības budžetā, lai sasniegtu šo mērķi. Tāpat arī Eiropas Savienībai ir vajadzīgi sasniegt tādu puslīdzi, ka tā būtu vadošā pētniecībā, attīstībā un inovācijās. Apvārsnes Eiropa. Uh, Šī programma ir ļoti svarīga, lai sasniegtu atvērtu konkurences spēju un uz izcelību balstītu pētniecību. Tāpat arī Eiropas Savienības kosmosa pētniecības programmā eh, tas sniedz iespēju uzlabot inovācijas. Eiropa ir eh, ļoti spēcīga zinātniskajā jomā, un mums ir vajadzīga zinātniskā izcelība, lai panāktu arī ekonomisko veiksmi. Tas prasa arī sadarbību pār sektoru līmenī. Noslēgumā priekšsēdētājs kundze un cienījamie deputāti Eiropas parlamentā es gribētu uzsvērt, ka ekonomikas izaugsme ir nepieciešama. Tā ir jābūt vidas ziņā un draudzīgai un sociāli ilgspējīgai. Jauns veids, kā nodrošināt izaugsmi un veidotu klimatu neitrālu sabiedrību. Lai to panātu, mums ir jāstrādā kopā, un es ceru, ka mēs visi esam gatavi strādāt. Mums ir jāstiprina konkurētspēja un sociāli iekļaujoša Eiropas Savienība, lai izpildītu to, ko no mums sagaida Eiropas pilsoņi. Jūsu darbs kā Eiropas parlamenta deputātiem un šajā komitejā ir uh, ļoti vērtīgs, lai sasniegtu šos mērķus. Lielas paldies un priecājos par diskusijām. Jā, paldies! Paldies, un tagad es uh, lūkšu uh, mūsu uh, nākamo runātāju Marinu kundzi uzstāties. Uh, dārgie komitejas uh, deputāti, dārgie uh, Eiropas uh, parlamenta deputāti, ļoti priecājos, ka varu ar jums diskutēt par Somu prezidentūras prioritātēm. Digitālā pasaule katrā gadījumā ir ļoti nozīmīga un sniedz vairākus izaicinājumus. Mūsu tuvākā nākotne e, ir jāsaveido vienoto tirgu un rūpniecības digitālā politika un tirdzniecības politika. Taču ir ļoti nozīmīgi arī, lai digitalizācija būtu uh, vērtēta kā iekšējā tirgus neatņemama sastāvdaļas attīstības jomā. Un aizvien vēl ir jāatrisina vairāk jautājumu, citu starp ir jāsabalansē aizsardzība un pamatiesības, tāpat kā, piemēram, runas brīvība un arī digitālās attīstības iespējas. Mums jādomā arī par to, ka digitalizācija var uzlabot uh, cilvēku labklājību, līdz ar to mm, uzticības veidošanai jābūt uh, visa pamatā, jo šādā veidā cilvēki varēs uh, vislabāk izmantot digitalizācijas iespējas, īpaši, ja tie uzticēsies tam un uh, privātums, ātri savienojumi, tīkls, tīkla drošība un pārējie būs uh, Somu prezidentūras uh, padoms uh, prioritāšu uh, kārtā. Ilgspējīgi būs mūsu nozīmīgākā prioritāte uh, pārēj no. Uh, CO2 izmešu līdz pat zemu CO2 izmešu un nulles CO2 izmešu ekonomika ir ļoti būtiska. Uh, Datu izmantošana ir ļoti eh, būtiska digitālo pakalpojumu izmantošana un tāpat arī automatizācija un eh, mākslīgais eh, intelekts. Tas atbildīs mūsu vēlmei sasniegt izaugsmi. Mēs veidosim ilgspējīgas attīstības viedās, viedos savienojums. Mums ir nepieciešama attīstība un attīstot uz datiem bāzītu ekonomiku, mēs attīstīsim arī mūsu nozīmīgākās politikas, veidojot tādu vidu, kur cilvēki varēs viegli un droši pārvaldīt viņus karošos datus. Šie aspekti ir starpsavienojamība, datu kvalitāte un to pieejamība. Es zinu, ka mums ir dažādi viedokļi un uh, mēs varētu rast, uh, neskatoties uz visu, vienotu platformu, lai attīstība to un lai atbilst vislabāk pilsoņu uh, vēlmēm. Šādā izpratnē mēs uh, horizontālu pieeju izmantosim un tāpat arī uh, ievērosim uh, dažādu uh, aspektu attīstības iespējas. Mēs aizvien balstamies uz datiem bāzētu ekonomiku un balstoties uz šīm pamatprincipiem mēs attīstīsimies, at, mēs attīstīsim datu ekonomikas pamatnostājas. Mēs Tāpat arī likumdošanas failus veidosim, un viens no nozīmīgākajiem ir augsts kapacitātes un ātra uh, sadarbības tīklu, 5G infrastruktūru un pakalpojumu. Šādā izpratnē mēs esam gatavi strādāt pie daudzgad finanšu plānu sarunām šo rudeni. Runājot par digitālo programmu, mēs esam gatavi strādāt pie šī, šī dokuma kopuma, arī balstoties uz DFS Mēs turpināsim strādāt pie e-privātuma priekšlikumu, lai uh, veidot augstas kvalitātes likumdošanu. Mēs turpināsim arī uh, kiberdrošības jautājumu un kiberdrošības likumdošanas priekšlikumu. Mēs ceram, ka varēsim atgriezties pie sarunu galda ar jums un rast vienotu viedokli par šo. Lai 5G tīkls ātri attīstītos Eiropā, mums jādomā par drošību, un tas jādara balstoties uz komisijas ieteikumiem. Informācijas sabiedrības un Telekomunikācija padome diskutēs šos jautājumus padziļināti. Tāpat arī par 5G tīkliem. Tas notiks 3. decembrī. Somijas prezidentūras laikā mēs organizēsim dažādas pasākums, kā diskusijas par datu politiku arī nākotnē. Es gribētu aicināt jūs uh, piedalīties un diskutēt uh, šajās, šajos pasākumos. Uh, mēs organizāsim uh, augstu līmeņu konferenci par datu ekonomiku Somu prezidentūras laikā. Mēs organizēsim digitālās transporta dienas kopā ar komisiju, un tā degpunktā būs transporta digilta, digitalizācija. Mēs raudzīsimies arī, kā veidot veiksmīgākās politikas, un tas notiks oktobrī. Uh, Priekšstādājs kundze, dārgie parlamenta deputāti, es uzklausīšu jūsu domas un arī to, ko jūs cerat, un noteikti izmantošu visu to manis darbā un manis nākotnē sagatavotajos dokumentos. Paldies, paldies par uzmanību! Paldies, paldies par jūsu uh, prezentāciju un paldies uh, par uh, ievadrunām. Es domāju, ka īpaši nozīmīgi ir veidot kopēju izpratni par Eiropas politiku un strādāt atbilstoši mūsu komitejas interesēm. Pirms diskusijām es eh, sākšu ar politisko grupu pārstāvjiem, proti koordinātoriem. Budžeta eh, komitejā eh, referents kritizēja to, ka 1A izdevuma rubrikas līdzekļi padomas priekšlikumā tiek īstināti 700-700 miljonu eiro. 700, 707 miljonu eiro ir šī summa. Un jāatgādina tas, ka 2020. gads ir pēdējais gads pirms nākamais finanšu ietvars un finanšu schēma sāk darboties. Un visdrīzāk iesākums būs lēns programmām 2021. gadā. Mēs domājam, ka ļoti būtiski ir, lai 2020. gada budžets pilnībā izmantotu 1A rubrikā paredzētos līdzekļus. Un tas ir tas vēstījums, ko mēs no visas komitejas vēlētos dot jums līdzi. Mēs ļoti labprāt redzētu, ja jūs varētu darīt visu, kas ir jūsu spēkos budžetā samierināšanās diskusiju laikā, lai finanšu ietvars būtu ļoti ambicios un sniegtu līdzekļus pētniecībai un inovācijai un maziem vidējiem uzņēmumiem esmu šo teikusi, un tagad uh, diskutēsim, uzklausīsim jautājumus un komentārus no politiskām grupām. Pirmais rauns uh, ar komentāriem. Uh, Tajā piedalīsies koordinātori vai to pārstāvju, un es gribētu lūgt jūs uzstāties aptuveni trīs minūtes vai mazāk, un pēc politisko grupu lielumu sāksim runātāju sarakstu Un pirmā runātāja būs Henna Virkunen, trīs minūtes lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze. Vēlētos sveikt šeit abas ministras. Paldies, ka iepazīstinājāt ar Somijas prioritātēm jūsu prezidentūrai. Trīs jautājumi. Vispirms par daudzgadu finanšu schēmu. Protams, e, Visticamākais, ka tas būs viens no būtiskākajiem lēmumiem, kas jāpieņem tuvākajos mēnešos. Eiropas parlaments un mūsu komiteja ļoti lielu uzsvaru liek uz nākotnes eh, investīcijām. Apvārsnes Eiropa, digitāla Eiropa un citas programmas ir ļoti svarīgi jautājumi. Vai Somijas prezidentūra ir gatava atvēlēt pietiekamu finansējumu šīm programmām, jo mēs zinām, ka, piemēram, Connecting Europe programmu Somijas prezidentūra ir gatava drusku apcirpt? Un vai jūs esat gatava investēt vairāk, jo tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības nākotnē? Infrastruktūra, digitāla Eiropa, zinātnum pētniecība, Connecting Europe ir svarīgi jautājumi. Otrs jautājums - rūpniecība. Jūs pieminējāt ilgtspējīgu attīstību un arī Somijas premjers Rinne Eiropas parlamentā Strasbūrā pagājušajā nedēļā teica, ka ir jāveicina Eiropas eh, ražotāju konkurētspēja bet eh, būtu ļoti interesanti uzzināt no jums konkrēti, ko prezidentūra plāno darīt, lai šos mērķus sasniegtu konkurētspējas palielināšanā. Tātad kādi būs jūsu izvēlētie elementi tuvākajos mēnešos, lai nodrošinātu to, ka tuvākajā nākotnē mēs būsim konkurētspējīgi? Un visbeidzot, eh, klimata jautājums. Somijas prezidentūra ir, parā, ir mm, teikusi, ka līdz ņemot vērā to, ka ir jānodrošina šajā pārejas periodā uz zemoglekļa ekonomiku mūsu uzņēmumu konkurētspēja, ko jūs konkrēti darīsiet? Kā Somijas prezidentūra pārliecinās visas dalību valstis? Uh, vienoties par šo mērķi pirms COP25, ko ir paredzēts organizēt Čīlē šā gada decembrī. Paldies Verkunens kundzei un tagad eh, Tojas kundzes un D politiskā spēka vārdā. Paldies, eh, prieksēdētājas kundze! Labrīt, labrīt abām ministrēm, kuras šodien mūs iepazīstināja ar Somijas prezidentūras prioritātēm. Es jums novēlu visu to labāko. Es zinu, ka jums ir ļoti ambiciozs plāns, bet eh, jūs ieskicējāt tās galvenās līnijas jūsu prezidentūrā, un, protams, mēs vēlētos redzēt to visu arī izpildītu dzīvē. Ar to arī saistīt mani jautājumi. Tā tad mums ir jābūt likumdošanai kā pamatam, kā bāzai, uz ko tālāk eh, balstīt kā jūsu darbību, tā arī e, mūsu darbību. Jūs pieminējāt rūpniecības politiku, bet e, jūs e, pietiekami to neelaborējāt. Padomas secinājumos ir paredzēta iesniegts arī e, paziņojums par Eiropas rūpniecības politikas nākotni, un mans jautājums, ko jūs konkrēti darīsiet, lai Eiropas Savienībai būtu rūpniecības politika, šobrīd tādas politikas nav? Vai tā, vai tā būtu saistīta ar digitālo inovāciju, klimata politiku, Tas viss eh, jau ir varbūt sekundāri, bet eh, Eiropas Savienības ražošanas potenciāls ir jāsaglabā otrais. Zinātnē un pētniecība. Parlaments vēlas tam aptvēlēt 120 miljārdus. Mēs saprotam, ka jaunrade un inovācijas iet un virzās caur zinātni. Tātad, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu zinātnes ambiciozos plānus? Mēs eh, jau pārāk bieži pēdējos gados esam redzējuši tādas prezidentūras, kuras eh, vārdos it kā apgalvo, ka būs atbalsts šiem jautājumiem, bet eh, visbiežāk tiek eh, atbalsts sniegs konkrētām dalību valstīm un nevis domāts par visu Eiropas Savienību kopumā. Un visbeidzot, digitalizācija. Tas mans trešais jautājums. Uh, Jau kopš marta par digitālu Eiropu vai digitālu Eiropas Savienību netiek runāts. Konkrēti tātad kāds varētu būt finansējums, ko par to domā padome. Mēs runājam par kiberdrošību. Tas ir reāls apdraudējums un kaut kas ir jādara. Bet eh, jau pēdējos mēnešus mēs eh, neko par to neesam dzirdējuši. Tiek runāts par kiberdrošības centra izveidi. Uh, Tātad šis jautājums ir ļoti sasāpējies. E, tas nav tāds vulgārs jautājums, mums par to ir jārunā. Paldies, Tojas kundzei, saka priekšsēdētājs kundze, un tagad Reņū Dlabajovas kundze. Paldies! Paldies abām ministrēm, paldies, ka iepazīstinājāt ar prioritātēm jūsu atbildības jomās. Es e, ļoti lielā mērā priecājos, ka mūsu pirmā pilnvērtīgā ITRE komitejas sanāksme notiek piedaloties divām ambiciozām ministrēm, jo bieži vien runājot par digitalizāciju, kosmosu, kiberdrošību un tā tālāk, bieži vien par šiem jautājumiem atbild vīrieši. Jūs esat sievietes, man tas lielā mērā priecē. Somijas prezidentūra par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi ilgtspējīgu Eiropu. Un es zinu, ka attīstības iespējas šajā ietvarā ir daudz, un pie tā mēs visi esam gatavi strādāt. Tomēr šobrīd mums pietrūks tāda reāla Eiropas ražotāju iekļāvuma šajā mērķī pie tām eh, mazie un vidēji uzņēmumi un tā tālāk, bet eh, būtu jārunā arī par aizsardzības nozars ieskļaušanu šajā mērķī. Ko padoma grasās darīt, ko, kā jūs iesaistīsiet komisiju, lai ražotāji, kā lielie tā mazie, varētu strādāt šā mērķa izpildē? Mēs zinām, ka ir vesela virkne programmu, kurām ir paredzēts budžets, bet vai tas būs pietiekams? Mums ir nepieciešams dalību valstu atbalsts un arī visu iesaistīto pušu atbalsts. Ceru, ka eh, Somijas prezidentūra digitālās Eiropas programmu padarīs par vienu no prioritējumām. Šai programmai ir milzīgs potenciāls, bet eh, šķiet, ka uh, ārpus Briseles par to neviens tā īsti nav dzirdējis. Paredzētais finansējums šai programmai ir 9,2 miljārdi eiro. Tehnoloģiskā attīstība mums ir nepieciešama. Investīcijas kiberrealitātē tālu atpaliek no tā, ko mēs vēlētos redzēt. Daudz tiek runāts, ka 3% no IKP būtu jānovirz zinātnē un pētniecībai, bet mēs esam tālu atpalikuši šā mērķa izpildē. Kā Somijas prezidentūra vēlas mudināt dalību valsts izpildīt šo 3% mērķi? Un visbeidzot, es no sirds ceru, ka Somijai izdosies pabeigt sarunas par daudzgadu finanšu plānu. Ko jūs grasaties darīt, lai visas programmas nākotnē, īpaši tās, kas mūsu komitejas sirdīm ir tuvas, lai premjerministri beidzot sākt runāt par Eiropas Savienības budžetu? Paldies abām ministrēm. Es jums novēlu turpmāko sešu mēnešu laikā auglīgu darbu un sadarbību, un, protams, redzēsimies vēl. Prieksādātāji, paldies! Tagad zaļo grupas vārdā Linisa Kungs. Eh, Nīnesta kungs. Eh, paldies, priekšsēdētājas kundze, labās, eh, godātās ministrs. Ļoti patīkam bija dzirdēt jūsu prezentācijas, bija patīkam dzirdēt, kā jūs strādājat ar klimata jautājumiem un, protams, mūsu komitejai ļoti svarīgs ir tieši zinātnes un pētniecības jautājums. Iepriekšējā runātāja jau pieminēja dzimumu līdztiesības jautājumu, proti mūs priecē, ka jūs esat atbildīgas kā sievietes par šiem jautājumiem, par kuriem visbiežāk tomēr runā un atbildīgi ir vīrieši. Tātad runājot par dzimumu vienlīdzības jautājumu, un arī par citiem tas ir svarīgi. Tagad par inovācijas principu Eiropas Savienības politikā. Somijas prezidentūra savā, prezidentu, savā programmā 2050. gadu ir pasludinājusi par oglekļa brīvas ekonomikas gadu un arī 55% emisiju samazinājums līdz 30. gadam ir jūsu mērķos. Tie ir ļoti ambiciozi energopolitikas mērķi, un, protams, arī mūsu komiteja lielā mērā strādā pie pārejas perioda pēc iespējas gludākas norises. Komisija pavisam nesen nopublicēja iniciatīvas plānu, kā dalību valstis visas kopā varētu izpildīt līdz 30. gadam Savienības izstrādātos energomērķus. Un e, šeit ir parādījušies jau ahilēja papēži ne tikai atjaunīgo resursu izmantošanā, bet arī energoefektivitātē energo un citos. Ir tikai neliels skaits dalību valsts, kur, kas, kuras konkrēti ir sagatavojusi savu plānojumu līdz 30. gadam. Un e, samazinot enerģijas patēriņu Eiropas Savienībā šobrīd ir paredzēts 26% apmērā, kamēr mūsu mērķis 30 vai pat 50%, tad līdz šiem mērķiem vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Kādus politiskos rīkus izmantos prezidentūra, lai dalību valstis visas vienlaicīgi un kopā uh, strādāt šo mērķu sasniegšanā. Mans otrs jautājums būs saistīts ar inovācijas atbalsta principiem. Par to mēs runājam tieši varbūt konkrētāk zinātnē atvēlētā finansējuma sakarā un apvārsnes Eiropai finansējumu. Tas ir politisks mērķis, un varbūt šeit būtiskāko uzsvaru vajadzētu likt uz birokrātijas samazinājumu likumdošanas pieņemšanas laikā un uh, E, izpildes laikā. Domāju, ka vajadzētu iestrādāt arī juridisku klauzulu, kas pasargātu iedzīvotāju veselību un vidas veselību. Jūs, Somijas prezidentūra, septembrī esat paredzējuši organizēt konferenci par šiem jautājumiem, bet kā tiešām uh, pārliecināt visus. Tātad jūs nesat uzaicinājuši šajā konferencē piedalīties arotbiedrības, vidas aktīvists un citus. Kā jūs to darīsiet? Nākamais Brukjākungs. Grāsie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, labrīt. Es gribētu runāt savas politiskās grupas vārdā. Sirsnīgi sveicu un paldies par labo darbu. Uh, nākamais pusgads padomē būs uh, labs, tas labi virzīs uz priekšu, jo ir uh, ņemtas vērā visas svarīgās jomas, kas ir svarīgas mūsu komitejā. Daži jautājumi ministrē Kulmunikundzē. Šī padomas prezidentūra ir paziņojusi, ka tā ir izvirzījusi un īstenos ambiciozus mērķus. Uh, Runa galvenokārt ir par emisiju oglekļa samazināšanu. Man ir jautājums par kapacitāšu mehānismu. Kā jūs domājat, kā ir iespējams? Iztikt bez eh, fosiliem degvielām un, eh, protams, ka mēs uzticamies, ka tirgus eh, labi darbosies, bet atjaunojamās enerģijas eh, tomēr ir tas segments, kas eh, saņem vislielākās subsīdijas. Savukārt eh, subsīdijas par fosilējām degvielām. Jūs šeit runājat arī par citām enerģijas ražošanas formām. Jūs domājat, ka tur ir vienlīdzīga attieksme par Nord Stream 2. Komisijas priekšsēdētais paziņojums, tā kā tas tika parādīts presē, tas bija ļoti skaidrs. Ir runa par projektu, ar kuru ir plānos panākt Eiropas Savienības enerģētikas neatkarību. Kā jūs eh, saskatāt šo jautājumu? Pētniecība tur ir eh, priekšlikumi no prezidentūras puses novērst trūkumus un plaisu starp eh, apvārsni Eiropa un Itris komiteju. Būs arī sākuma fāze, labprāt vairāk uzrunāt par šo jautājumu. Vēl viens jautājums, tur runa ir par jaunu orientāciju, jeb orientāciju kopumā, uh, par rūpniecības politiku, par tēraudu, ņemot vērā ilgspējīgu izaugsmi. Un pēdējais jautājums eh, ministrē Marīnas kundzē par 5G eh, tīklu. Runājot par drošības jautājumu, tika teikts, ka līdz gada beigām būs eh, veikti vairāki pasākumi, lai novērstu 5G tīkla apdraudējumu. Ja mēs raugāmies, kā Somija, kādā situācijā Somija attiecībā uz šī jautājuma attīstību, tad eh, mūsu situācija skaidri gribētu zināt, kāda ir prezidentūras attieksme. Paldies un vēl jums veiksmi prezidentūras laikā. Nākamajos mēnešos būs ļoti aktīva darba programma. Krasnodebska kungs, EKR vārdā, lūdzu. Paldies priekšādātā. Paldies arī ministrēm par uh, ietveru programmas prezentē, prezentāciju Eiropas Savienības prezidentūras uh, ietvaros. Man ir uh, vairāk jautājumi. Komisija ir uh, šajā likumdošanas uh, pakatnē ir sākus darbu attiecībā uz gāzes vadiem. Vai Somijas uh, padomas prezidentūra uzsākus debats par šo jautājumu? Arī Eiropas parlaments pirms šīs jaunās likumdošanas iniciatīvas uh, arī veidos savu nostāju. Ir jautājums arī par Nord Stream 2. Un iepriekšējā sasaukumā tas arī bija temats eh, runājot par eh, dabas gāzes direktīvu un tās pārskatīšanu. Varbūt varētu vēl arī šajā jautājumā kaut ko darīt, kaut ko mainīt, raugoties uz eh, mandātiem, uz sarunām, uz sarunām ar Krieviju, raugoties uz šo gāzes vadu. Tālāk par digitāliem jautājumiem. būs eh, sagatavota direktīva par digitāliem pakalpojumiem. Labprāt dzirdēt no jums, vai Somijas padomus prezidentūra paredz kaut ko darīt par šo jautājumu un kā tiks nodrošināts, ka darbs tiks saskaņots ar eh, autortiesību direktīvas īstenošanu. Tas bija ļoti strīdīgs jautājums iepriekšējā sasaukuma laikā. Un tas pats attiecas arī uz direktīvu par audiovizuāliem pakāpojumiem. Kā tas tiks saskaņots ar šo direktīvu? Paldies, un noslēgumā gojas vārdā Potengas kungs. Paldies, priekšsētājs kundze, un esiet sveiktas ministra, ministra kundzes jūs vadīsiet padomus darbu, un līdz ar to jums būs liela uh, ietekme uz uh, nākotnes uh, diskusijām. Šis būs izšķirīgs uh, laiks, mainot klimata pārmaiņas un citās jomās pāris jautājumu. Taču gribu uh, runāt par uh, ziņām, kādas uh, bija ziņās uh, Bēļģijā vakar, un simts deputāti arī ir parakstījuši vēstuli. Un tā ir partnerība un jūsu saikne ar BMW. Jūs runājat par ambīcijām klimata jomā un jūs veidojat sadarbību uh, ar autoražotāju, kuru, kuram šodien pārmet, ka tas ir kā vējas tehnoloģija attīstību tieši šīs tehnoloģijas ļautu samazināt izmešu gāzes un to izplatību. Varbūt, ka padomē jūs darbs būs veiksmīgs, taču šeit cilvēkiem tas vienkārši nav saprotams, kā tas ir iespējams. Uh, Trīs ļoti konkrēti jautājumi, lai būtu uh, droši, ka tās ambīcijas, kuras jūs uh, uzskaitat, ka um, izmaiņas klimata uh, jomā tiešām patiesi būtu tādas. Tātad pirmkārt mēs uh, atbalstam mērķi līdz 2050. gadam Eiropu izveidot par uh, CO2 izmešu neitrālu uh, vidi. Tam ir nepieciešami līdzekļi. Un līdzekļi tāpat arī ir saistīti ar to, ka lielie starptautiskie uzņēmumi, viņiem jāuzliek pienākumi darboties tā, lai saudzētu vidu un kādas būs normas, kā jūs virzīsieties uz priekšu un kādi būs jūsu nākamie soļi. Nākamais jautājums. Neviena no ekoloģiskajām pārējām nebūs uh, iespējama Eiropā, ja tā nebūs arī sociāla. Jūsu uh, uzrunās daudzkārt skanēja vārdi uzticība tirkumu, konkurētspēja, bet ļoti maz, nu praktiski nemaz, nekas netika teicis par strādājošiem, par spēcīgiem sociālajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, ja tra, uh, šīs. Uh, izmaiņas eh, nebūs tikai uz strādājošo pleciem pārliktas. Un pēdējais jautājums jūs eh, pagājušajā nedēļā parlamentā diskutējāt un eh, kā prioritāti iezīmējāt militāro rūpniecību un kara šo jomi un Un manā izpratnē katrs eiro izdots šajā jomā ir atņemts klimatam un sociālajai jomai. Kā jūs uh, vērtējat šo un cik tā tas ir savietojami? Paldies! Paldies! Um, līdz ar to pirmais runātāja rauns ir noslēgts. Ja mm, otrajā jautājuma raundā jūs varētu uh, uzdot jautājumus un lūdzu parādiet dot uh, zīmi mūsu sekretāram, lai viņš var uh, uzskaitīt visus, kas vēlas uh, uzstāties. Tagad pievērsīšos ministras kundzei, vai jūs varētu sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, tiem jautājumiem, kas ir izskanējuši tagad. Kiitoksia kaikille. Paldies! Paldies visiem grupu jautājumu uzdevējiem! Paldies par visiem komentāriem! Tematika ir pietiekami līdzīga, un es mēģināšu savas atbildes sagrupēt, jo koordinatori uzdotie jautājumi galvenokārt grozējās ap, ap rūpniecību. Tojas kundze, Virkunenes kundze, Dablajova, jūs pieminējāt arī investū, investīcijas, un tomēr tas viss ir saistīts ar eh, inovācijām Purčīnī jūs pieminējāt eh, tieši smago rūpniecību par to, kā ietekmēja sociāli strādājošo dzīvi. Tā tad runājot tieši par rūpniecību, arī tas ir saistīts ar ilgtspējīgu attīstību, un tas ir viens no mūsu ekonomikas stūrakmeņiem. Ja mēs vēlamies, lai mūsu ražotāji būtu konkurētspējīgi arī pasaulē, tad mums ir jāsniedz atbalsts tādā vai citādā veidā mūsu ražotājiem. To es arī savos ievadvārdos pieminēju, ka situācija ir mainījusies, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs, Ķīnā. Šajās valstīs ir pavisam cita attieksme pret rūpniecību, bet mēs Eiropas Savienībā uzsvaru liekam uz to, lai eh, ražotājiem būtu pieejams jaunākās tehnoloģijas un jaunākie inovatīvie risinājumi. Tikai tad ražošana var strādāt efektīvi, un, protams, šeit aktuāls ir jautājums par aprits ekonomiku. Uh, Mēs eh, pat eh, nesam eh, izgudrojuši pat jaunus vārdus šai aprits ekonomikai visiem posmiem, jo tas ir kaut kas pavisam jauns. Un, protams, kā mēs cīnīsimies pret klimata izmaiņām, pārēja uz bezoglekļa ekonomiku, tam ir nepieciešama jauna risinājuma, varbūt arī jauni domāšanas vektori, ja tā varētu teikt. Bet Mums ir nepieciešams arī iesaistīt ražotājus šo lēmumu pieņemšanā, un tas eh, ciešā mērā ir saistīts ar prasmēm, ar mūsu zināšanām. Ir svarīgi, lai pēc iespējas pilnīgāk funkcionētu arī tirgu, iekšējais tirgus. Ir jau skaidrs, ka ir jaunas nozares, kas eh, parādās, piemēram, viedu tehnoloģijas un dažādi viedu risinājumi. Vēl par ražošanas jomu runājot, šī te IPSE jautājums un eh, Eiropas līmenī ir pieņemts lēmums, kas tad ir vissvarīgākais un kādas būs svarīgākās nozars Eiropā. Mazie un vidēji uzņēmumi ir mūsu ražošanas mugurkauls, un eh, tieši MVU strādā visvairāk ražošanā nodarbināto, un lai mēs nodrošinātu ilgspējīgu attīstību ražošanai Eiropā, mums ir jāatbalsta MVU, bet tam ir nepieciešams kopdarbs. Rūpniecības politika, tas e, ir jautājums, ko jūs e, uzdevāt, un tā konkrētāk, e, ko konkrēti darīs padome, lai veicinātu konkurētspēju. spēju kādā veidā labāk organizēt e, iekšējo tirgu, lai tas atbalstītu MVU galvenokārt. Un vēl es varbūt varētu par e, ra ražošanas un rūpniecības stratēģiju runājot. Somijas e, prezidentūras prioritātēs mēs runājam ne tikai par ražošanas politiku, bet tādu vispārēju politiku, pie kā strādā padome. Un vēl varbūt būtu vērts šeit pieminēt, vairāk jautājumu bija saistīti ar klimata izmaiņām un cīņu pret to, kā to panākt, ko prezidentūra dalīs, darīs, lai sasniegtu 2050. gada mērķus. Par šiem jautājumiem mēs runāsim, protams, bet jā, jūs uzdevāt jautājumu, ko konkrēti, kā visas dalību valstis kopīgi strādās, lai šos jautājumus konkrēti risinātu. Šo jautājumu, var teikt, mēs tālāk uzliksim uz dalību valstu pleciem, lai tās nāk klajā ar savām idejām un tad uzklausot viņus un arī citas iesaistītās puses, to visu apkopojot, tad. Um, ir paredzēta pirmā e, energo padome septembrī, un mēs par to runāsim. Nu, un visbeidzot, e, tika uzdots jautājums, kāda ir e, prezidentūras attieksmi pret eh, Nord Stream gāzes vadu un vispār gāzes pakotni. Pie šīs gāzes pakotnes šobrīd tiek strādāts. Mums jau visiem ir skaidrs, eh, kāda nozīme ir tieši biogāzes eh, ietekmei uz ekonomiku. Uh, Par šo gāzes pakotni runājot, mēs esam gatavi sarunas vest tādā virzienā, lai Eiropas energo neatkarība kļūtu par realitāti. Par Nord Stream 2 mandātu runājot. Šeit eh, būtiski ir atminēties to, ka šī gāzes direktīva ir pieņemta, ir pieņemta arī citi likumdošanas akti, un Somijas prezidentūras laikā svarīgākais ir tas, lai tie sāktu reāls darboties. Un Nord Stream 2 noteikti parādīsies padomas darba kārtībā, un Somijas sarunām šķēršļus neliks. Uh, par eh, mazoglekļa vai bezoglekļa ekonomiku runājot un par šo pārējais periodu vai pat drīzāk lūzumu periodu ekonomikā runājot, protams, ir eh, svarīgi, lai sociālā ziņā neciestu neviens no sabiedrības slāņiem šajā pārējais periodā. Un eh, tas ciešā mērā ir saistīts ar ilgtspējīgas izaugsmas jautājumu. Bet uh, darba vidas likumdošana, mēs e, par to neatbildam. Tie ir e, uzņēmēji darbības un sociālie ministri, kur runā par šiem jautājumiem, lai visi eiropieši šajā uz mazo glekļa vērstās ekonomikas pārējais periodā justos labi. Un e, varbūt nobeigumā pāris vārdi par daudzgadu finanšu schēmu. Virkunens kundze uzdeva šādu jautājumu, un eh, Somijai ir ļoti svarīgi, lai daudzgadu finanšu schēmas eh, sarunas eh, tiktu pabeigtas, tātad vienošanās panākta mūsu prezidentūras laikā. Tas ir viens no mūsu būtiskākajiem mērķiem. Apvārsnes Eiropa ir viens no būtiskākajiem projektiem mēs par to daudz runāsim. Un mums šis ietvar noteikums ir ļoti svarīgs. Mēs, eh, protams, strād, turpināsim strādāt pie šo jautājumu risināšanas, un eh, ja neizdosies par tiem vienoties mūsu prezidentūras laikā, tad darbs turpināsies. Vēl um, man tika uzdot, uzdots jautājums par inovāciju um, principu. Nīnistas kungs uzdeva šo jautājumu ir svarīgi, lai ilgtspējīgas attīstības pamats būtu ilgtspējīgas investīcijas. Un būtiski raudzīties, lai inovācijas nodrošinātu ekonomisko izaugsmu. Tas arī ir tas būtiskākais princips. Un eh, tas ir cieši saistīts ar bezoglekļa ekonomikas uh, jautājumu, ar apvārsnes programmu, ar cīņu pret eh, klimata izmaiņām, un šis mērķis 55%. Un eh, vēl varbūt eh, atbild uz BMW jautājumu. Tā ir taisnība, ka mēs prezidentūras laikā Izskatīsim jautājumus, kas ir saistīti ar transportiem, dažādi līgumi. Protams, ka mums, mums visiem ir kaut kādā veidā jāpārvietojās. Un, piemēram, iepriekšējo reizi mēs izvēlējāmies Volvo kā mūsu prezidentūras eh, mašīnu marku, un šobrīd tas ir BMW. Ar to arī viss. Thank you very, thank you very much. Uh, now, Madam Marie. Paldies! Paldies, saka Marīnas kundze, paldies par lieliskajiem jautājumiem, kurus uzdeva visi, visi jautājumu uzdevēji. Un, protams, es no savas puses mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas skar manu atbildības sfēru. Pirmais, pirmā jautājuma uzdevēja Virkunens kundze. Jūs uzdevāt jautājumu par daudzgadu finanšu skēmu un mēs eh, padomas līmenī esam vienojušies par daudzgadu finanšu schēmas ietvaru. Un, eh, protams, Somijas attieksme pret daudzgadu finanšu schēmu ir tāda, ka ir jāpanāk vienošanās par starp visām iesaistītajām pusēm. Otrs jautājums bija e, eh, konkurētspēja. Šeit mēs lielu uzsvaru vēlētos likt uz digitalizāciju, jo digitalizācija tiešām ir ekonomikas e, dzinēja spēks. E, Ar digitalizāciju ir saistīta vesela virkni citu jautājumu, un pie tā strādāsim. Tojas kundze, e, jūs runājat par kiberdrošību. Mēs e, vēlamies e, sagatavot regulu par kiberdrošības centru, un strādāsim arī pie šā centra tādiem kā saistības tīkliem ar citām atbildības iestādēm. Un esam gatavi gatavi strādāt pie e, regulas idejas, kuru pēc tam izskatītu parlaments. Dablaīlova, jūs jautājāt par digitālās Eiropas jautājumiem. Manuprāt, digitālās Eiropas ideja ir ļoti svarīga, jo tas e, ir priekšnoteikums Eiropas ražošanas un arī citu nozaru attīstībai. Un, uh, Sarunās starp Eiropas parlamentu un padomi jau ir panākta vienošanās, bet par naudas apjomu runājot, tas nav manā atbildības sfērā, un tomēr es ceru, ka pēc iespējas ātrāk tiks panākta vienošanās, lai šī programma turpinātos arī jaunajā daudzgadu finanses schēmā. Kā jau paredzams, Nīnesta kungs uzdeva jautājumu saistīts ar klimatu, Un, protams, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs kopā ar dalību valstīm rastu kopīgu skatījumu uz to, kā tad mēs saglabājot cilvēku cienīgus dzīves apstākļus ik visiem Eiropas iedzīvotājiem varam izpildīt klimata apņemšanās. Bet, protams, šīs apņemšanās mums ir ambiciozas un iespējams, ka ambīciju līmeni vajadzētu vēl palielināt citās dalību valstīs. Krasnodebska kungs, jūs jautājāt par digitālās Eiropas veidošanas eh, koordinēšanas procesu. Protams, ka ikvienai jomai ir eh, jāstrādā un, piemēram, intelektuālās tiesības eh, atrunājošā direktīva ir komisijas atbildības sfēra un Izaicinājums tas ir liels, bet mēs pie tā strādājam. Borgen kungs, jūs runājāt par 5G drošības jautājumiem šajā tīklā. Ir pilnīgi skaidrs, ka 5G tīkls Eiropas konkurētspējai ir svarīgs priekšnoteikums, jo tieši 5G tehnoloģijas paredz automātisko pārvietošanās līdzekļu ātrāku ieviešanu uz mūsu ceļiem. Un mēs ceram, ka 5G vienošanās un frekvences par to pilnīga vienošanās tiks panākt līdz 20. gada beigām. Un tomēr par 5G tīkla drošību runājot, vēl ir daudz neatrisinātu jautājumu. Un mēs mūsu prezidentūras laikā sadarbībā ar padomu šos jautājumus risināsim. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai visas dalību valsts atbalstītu komisiju šajā darbā. Jautājums ir jārisina visā Eiropas līmenī, un dalību valstīm ir jāsagatavo ambiciozs plāns, kā samazināt drošību riskus, jo to mēs varam izdarīt tikai visi kopā un ir ļoti svarīgi, lai arī Eiropas uzņēmumi piedalītos 5G standarta izstrādē. Botengas eh, kungs arī uzdeva jautājumu saistītu ar eh, klimata izmaiņām, proti, kā, šīs, kā šos mērķus konkrēti izpildīt. Jā, ir svarīgi izvirzīt ambiciozus mērķus, bet tikpat svarīgi bez šaubām ir tos arī izpildīt. Pretējā gadījumā vidas eh, saglabāšanas politikai nav nekādas jēgas. Un, protams, ka kopīgi ar dalību valstīm mēs šīs sarunas turpināsim. Paldies! Well, thank you very much. Paldies, paldies, kolēģi. Paldies arī par uh, jūsu interesi. Un lūdzu, ievērojot laika ierobežojumus, tad jūs visi varēsiet uzdot jautājumus, un arī ministrs varēs atbildēt līdz sēdes beigām. Tā tad lūdzu viena minūte katram. Karvaljo kundze, pirmā runātāja, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ministrs kundze. Gribu uzdot divus jautājumus katru Kulmonī kundzei uh, vienu un Marina kundzei vienu. Gribu uzdot jautājumu par daudzgad finanšu schēmu un pētniecību. Jūs uh, daudz uh, ko par to runājat, bet ļoti konkrēts jautājums. Vai Somijas prezidentūra atbalstīs Eiropas parlamenta nostāju pār apvārksnes 2020. Mēs piedāvājam 120 miljārdus apvārkšņu programmai un mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par to. Un tāpat ir apvārksnes Eiropa programmā, kādi ir prezidentūras plāni atbalstīt divus jaunos elementus, kas ir būtiskākie proti Eiropas Inovāciju padomi. Un tas jau ir attīstīts, taču ir nepieciešams vēl jautājums. Un ļoti īsts jautājums vēl viens. Marina kundzei 5G ļoti nozīmīgi tehnoloģijas attīstībai, kāda ir jūsu prezidentūras plāni, lai Eiropa neatpaliktu, un mēs esam nobažījušies par drošību un uzticību, bet uzticieties arī cilvēkiem. Un arī informēt cilvēkus par to, ka nav briesmu vai risku veselībai. Es saprotu, ka visi grib uzdot jautājumus, taču lūdzu ievērojiet jums atvēlētu runas laiku. Budahārs kundze viena minūte. Paldies, priekšsētājs kundze, paldies Uh, ministrs kundzēm par to, ka esat šeit klātē. Jautājums par kiberdrošību. Kiberuzbrukumu sekas var būt uh, uh, ļoti nozīmīgas. Mums ir jāprato, jāpratojas uzbrukumiem. Maltā ļoti liela banka kļuva par upuru uzbrukumam, zaudēja miljonus, un tā bija strādājošo un viņu ģimeņu nauda. Tādēļ atbalstu komis, eh, prezidentūras eh, prioritāti kiberdrošības stiprināšanai un norādīšu uz eh, mākslīgā intelektu nozīmīgumu. Somija vienmēr ir bijusi pionieris digitālajā jomā. Un arī uh, varēsiet noteikti pateikt, uh, kāda būtu nākotnes attīstība mākslīgam uh, intelektu jautājumos, Marins kundze, kā mm, strādāsiet, lai, par, lai palīdzētu Eiropas Savienībai uzlabot kiberdrošības standarts uzņēmumos. Komunies kundze, kā jūs plānojat izmantot MI, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus, kuriem dažkārt ir sarežģīti sekot tehnoloģiju attīstībai, jo dinamika ir ļoti ātra un viņu lielums ir ierobežots. Paldies! Paldies, Pekarinen kungs, viena minūte. Arvo, <clears throat> arvoža. Godātā prieksēdētājs kundze, cienējamās ministras, ļoti patīkami jūs redzēt šeit mūsu komitejas sēdē. Man ir divi jautājumi. Uh, jo pirms e, ilga laika Eiropā mēs pieņēmām lēmumu, ka mums e, bija jābūt līdz desmitajam gadam viskonkurēt spējīgākajai ekonomikai pasaulē. Jautājums varbūt ir saistīts ar to, vai Somija savas prezidentūras laikā ir gatava sadarbībā tieši ar uh, dažādiem zinātniskās pētniecības institūtiem un veicinās saikni starp zinātni un ražotāju, jo problēma, manuprāt, ir tāda, ka Eiropā ir ļoti labas idejas teorētiskā līmenī un neliela ražošanas apjomā, bet tās neaiziet uz lieliem ražotājiem. Un otrs jautājums par enerģiju. Šādi jautājumi jau tika uzdot daudz, bet es vēlos konkrēti uzdot jautājumu, ko Somija domā par kodolenerģiju un vai Somija ir gatava gatava konkrētus priekšlikumus visai pasaulē piedāvāt eh, ilgstošā kodola atkrituma saglabāšanā. Šobrīd tāda ir tikai Somijā un Zviedrijā, bet mēs vēlamies to redzēt visā pasaulē. Pīperkungs, līdzīgs jautājums. No Somijas pārstāve arī runāja par klimata mērķiem 2030. gadam 40% CO2 izmešu samazinājums. Uh, Komisijas priekšlikums bija 30, parlaments paaugstināja šo datu. Fonderlejenes kundze teica 55% iespējami. Kā sasniegsim? Vācija izstājas no kodolenerģijas. Francija izskata jautājumu, vai visas kodola spēkstacijas tiks saglabātas. Somijā ir četras kodola spēkstacijas un būvē jaunu ar Krievijas atbalstu. Vai kodola enerģiju jūs vērtējat kā alternatīvu? Uh, vai galveno dzinēju, lai sasniegtu mūsu klimata mērķus, un kāda ir Somijas nostāja šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Pīperkungs, nu tas bija tiešām piemērcienīgs laika ievērojot. Blasa kungs. Um, thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsādājs kundze, paldies, uh, ministra kundzes. Sveicu jūs. Uh, par uh, prioritātes nosprāšanu klimata pārmaiņu samazināšanu un līdz 2035. gadam Somija izvirzīs ambiciozu mērķi būt klimata neitrāli. Es pārstāvu ambiciozu jaunu cilvēku pārstāvi, kas ir nobežījusies, ka klimata krīze iespaidos mūsu dzīvi un jādarbojas tā, ka pārstāvu Bādenu Virtenbergu, rūpniecisku rajons, autoražotāju kāda būs uh, komisijas rūpniecības politika, un līdz 2050. gadam klimata neitrāliem mums jākļūst, un līdz 230 gadam uh, ir mērķi ļoti ambiciozi arī nosprauksti. Kā jūs vērtējat situācijas attīstību un kas būtu nozīmīgākais, lai šos mērķus sasniegtu rūpniecības politikā? Un otrkārt, kur jūs uh, redzat, ka komisija un padome varētu mainīt sektoru mērķus? Uh, Un trešais jautājums - klimata pārmaiņas. Kādi būtu tie ātrākie soļi, ko varētu spērt tagad, tieši tagad, ko varētu darīt? Jo mums tas tagad ir, ir jādara. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Gairkungs. Paldies! Jautājums par Eiropas tērauda rūpniecību. Pasaulē ir pārprodukcija, un tajā pašā laikā importa daļa pieaug no mūsu tērauda patēriņa, jo ir arī pārmērīgas kapacitātes Eiropas uh, tirgos. Aizsarga pasākumu, ko komisija aizsāka, nav bijuši pietiekami, un mans jautājums ir tāds, kā Somijas prezidentūra rīkosies vai tiks izstrādāta uh, rūpniecības uh, stratēģija Eiropai nozīmīgākajos rūpniecības sektoros. Paldies! Paldies! Uh, nākamais runātājs Bukhaita kungs. Labrīt! Vācijas iekārtu mašīnu ražotāji publicēja datus, ka CO2 izmeša šajā rūpniecības jomā MVU ļoti smagi sasniedzami, jo pārspīlētas elektroenerģijas cenas ir un arī uh, līdz šim autorūpniecība nav bijusi atbalstīta pietiekami ne Vācijā, ne Eiropā. CO2 izmešu samazinājums, kā jūs uh, rīkos, rīkosieties, lai tas nekļūtu par uh, uh sarežģītu jautājumu uh, un uh, no tiem, kas uh, visvairāk izmeš CO2 jomā, uh, rada tikai viena no šīm valstīm ir Eiropas uh, Savienībā. Skitās kundze, lūdzu. Paldies! Mans jautājums ir Marienas kundzē. Gribētu drusku vairāk kaut ko dzirdēt par kiberdrošības jautājumu. Mēs redzam, ka tādas aktivitātes kā kiberuzbrukšana uh, vēlēšanās, dezinformācijas kampaņas un mēģinājumu ietekmēt uh, politikas veidošanu, tas patiešām uh, apdraud Eiropas Savienības vienotību, neraugoties uz to, ka ir liela vienotība, kā risināt šos jautājumus. Eiropas Savienībai tomēr nav izdevies panākt vienošanos, lai uh, veidotu kiberdrošības kompetenci tīklu. Un e, šī centra darbošanās būtu vajadzīga, lai tiešām e, tam ir vajadzīgs arī finansējums. Un e, jūs jau arī šīs sarunas, eh, tās tikuši atlīdz, bet tas ir ļoti steidzams, steidzams jautājums. Mans jautājums ir šāds, kādas perspektīvas ir, eh, kā padomi vēlas sasniegt jaunu mandātu šīm sarunām, pamatoties uz eh, padomis juridiskā dienas konsultācijām par šo dosjē, un kādas perspektīvas ir panākt vienošanos starp parlamentu un padomi, un kā tas tiks pabeigts. Uh, vēl pirms uh, Somijas prezidentūras beigām, un uh, gribētu arī jautāt, kāds tad ir laika grafiks šim dosijai. Paldies! Paldies! Stegrudz kundze. Prieksēdētājs kundze, godātās ministres. Klimata mērķi saistīti ar CO2 izmešu samazināšanu ir ļoti ambiciozi, un tāda bijuši jau pietiekami ilgi, un tomēr tos mēs neizpildīsim. Šobrīd jūs, vai vismaz mēs, esam šos mērķus vēl pastiprinājuši. Es eh, esmu strādājis desmit gadus privātu uzņēmumā, astoņus gadus energo uzņēmumā, un es zinu, ka ļoti daudz, kas eh, uzņēmē darbībā ir atkarīgs no politiķu lēmumiem, bet eh, jūsu mērķis, kuru ir jāizpilda jau uz 30. gadu, nav reāls. Tas ir pārāk īs laiks. Jūs pieminējāt arī konkurētspēju, bet eh, konkurētspēju neveicinās lētu ražojumu iepludināšana no ārzemēm. Uh, Es eh, esmu ekonomiste un es redzu ļoti daudzas pazīmes zemai konjunktūrai, un eh, zemās konjunktūras laikā ir jādomā, kam ir paredzēta nauda un kā to izmantot. Paldies! Es atvainojos. To... Jums, jūs varat izmantot otru mikrofonu blakus, jo cilvēki nevar dzirdēt, ko jūs sakāt. Sorry, fick ingen varning. Eh, min fråga är... Tātad mans jautājums nepaspēja to uzdot. Šie ambiciozie klimata mērķi, vai tie saglabāsies zemes konjunktīvas apstākļos? Tātad, vai tie ir mērķi, kas ir jāizpild, vai tās ir tikai tukšas ambīcijas? Okay, very... Jā, paldies. Un tagad? Kā mēs pēc Jonas kundze? Pirmkārt, es ļoti priecājos redzēt, kā Somijas valdībā šādas parasti vīriešu pārvaldītas jomas prezentē ministres. Un uh, viens jautājums ir par apvārsni un par digitālo programmu. Par uh, apvārsni, ja es pareizi dzirdēju, jūs piekrītat, ka mums ir jāpiešķir vairāk resursu pētniecībā un inovācijām bet svarīga ir starptautiskā sadarbība un sinerģija. Un tāpat kā mans eh, kolēģis jautāja, jūs eh, atbalstāt šeit 20, 120 miljārdu eh, piešķīrumu programmai apvārsnes. Tas ir ceturtais pielikums, kur ir runa par starp sektoru un valstu sadarbību apvārsnī Eiropa par digitālo programmu. Kāds ir jūsu viedoklis par uh, kopīgu nodokļu sistēmu digitāliem uzņēmumiem? Vai jūs atbalstītu konkrētus pasākumus un tehnoloģiskās platformu sektorus par darba nosacījumiem? Un datu politiku, kas balstītos uz uh, labiem darba noteikumiem un tāpat arī uz dzimumu līdztiesību digitāla ekonomikā. Salis Pereskundze. kundze. No, you didn't uh, raise your... Jūs nebijat pieteikusies labi. Vaisas kundze. Paldies. Paldies, ka šodien esat šeit. Mans jautājums ir attiecas uz to, ko jūs, Katrija Kūmunija kundze, teicāt. Jūsu prezidentūras programma parāda, ka jūs gribat strādāt, lai atbalstītu darba mobilitāti Eiropas Savienībā un tāpat arī, lai piesaistītu no trešajām valstīm uh, augstu apmācības darbiniekus. Katru gadu mums Dānijā 7000 ir. Uh, nav iespējams piesaistīt šādas speciālas, tas aizkavē attīstību, bet tas tomēr ir uh, kā mugurkaus Eiropai, Eiropas ekonomikā. Mans jautājums, ko Eiropas Sanība grasās darīt, kas uh, lai palielinātu darba mobilitāti Eiropas Savienībā. Paldies! Lies paldies! Ropes kungs! Paldies priekšsēdētājiem, kolēģi! Gribētu jautāt konkrētu jautājumu par kodolu enerģiju. Kā jūs zināt, manā valstī slēdz atomspēkstacijas, spēkstaciju un Tātad eh, mēs neizmantosim šo kodolenerģiju, bet tālāk aiz robežas Baltkrievijā viņi Ostravecā plāno šādu jaunu atomspēkstaciju un eh, viņi plāno uzsākt tās darbību un eh, stresa pārbaudas un metodoloģijas parāda, kā ir daudz trūkumu šajos plānos. Mans jautājums, ko jūs plānojat darīt, lai Baltkrieviju atturētu no kodola enerģijas izmantošanas un kā viņi grasās risināt uh, šos trūkumus, ne jau tikai Lietuvā, tas svarīgs tādēļ, bet visai Eiropas Savienības uh, kopumā. Georgiju. Kungs. Jā, paldies. Paldies abām ministrēm par uh, interesantām prezentācijām. Vēlu jums vislabāko jums Somijas uh, prezidentūras darbā, ir īpaši Kumuni kundzē, kura prezentēja prezidentūras prioritātes kā enerģētikas savienības prioritātes. Kā tiek nodrošināta enerģētikas drošība, ja Turcija pašlaik nelegāli veic urbumus Kipras ūdeņos? Ir bijusi arī padoma, kas nav pieņēmusi atbilstošu lēmumus. Somijas padomas prezidentūra uzsāks jaunas iniciatīvas, kas piespiedīs Turciju, Kipras jautājumu atrisināt Gutēras plāna izpratnē par enerģētikas eh, trūkumu radīto nabadzību. Runa ir par pilsoņiem Eiropas Savienībā, kurus diemžēl skar šī problēma. Vai jums ir plāns izveidot integratīvu programmu, lai to risinātu? Un noslēgumā gribētu arī uzdot jautājumu, manuprāt, uz to jūs vēl nesniedzāt atbildi. Jūs sakāt, ka BMW jūs sponsorē jūs prezidentūras darbā. Vai jūs domājat, ka tas ir korekti, raugoties uz ētiku? Ingvan Kiekungs. Paldies priekšsēdētājiem. Jūs izvirzījāt vairākus ļoti svarīgus jautājumus par svarīgām jomām, kaut kā, piemēram, kiberdrošība. To ir arī Lielbritānija atzinusi kā vienu no lielākajiem apdraudējumiem arī mūsu tautai. Mans jautājums eh, - budžeta priekšlikums. Kāds ir apmēram aprēķināts eh, iegūdījums no apvienotās karalistas puses budžetā šajā jautājumā? Jā, tas par šo punktu. Sariņo, kundze kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, man jautājums ministrē Komunikundzē par klimatu pārmaiņām un enerģiju. Kā zināms, prezidentūra virza uz priekšu jaunu zaļo vienošanos, bet tajā pašā laikā tas, ko mēs zinām no nacionālajiem enerģētikas plāniem, no atsevišķām valstīm un arī no komisāra Kaņetes mums eh, jāraugās, jā, kā tad sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti. Mans jautājums ir šāds. Vai Somijas prezidentūrai ir mērķis eh, izvirzīt stimulus dalību valstīm, lai šie mērķi varētu tikt sasniegti? Un būtu iespējams atrisināt jautājumus kā enerģija efektivitātes, atjaunovas enerģijas, enerģijas kopums un tam līdzīgi. Okay. Jā, kurš zālē ir uh, izteicās neskaidri. Jā, kāds nebija izslēdzis vienkārši mikrofonu un uh, tagad mēs turpinām diskusiju. Paldies, Zoriņo kungs, Klokas kundze. E, hasłem pre prezydencji fińskiej jest zrównoważona Europa, a jednym z priorytetów. Somijas prezidentūras mērķis ir sabalansēta Eiropa un e, klimata jautājumu steidzīgi risināšanu. Jūs vēlat samazināt, un arī mēs vēlamies samazināt izmešus, lai tas nāktu pilsoņiem par labu, nevis par ļaunu Tādā izpratnē mums ir jārīkojas. Esam jau nosprauduši mērķus arī DFS. Izmaiņām jābūt uh, godīgām, it īpaši jāatbalsta uh, cilvēkus, uh, kas ir uh, no tiem reģioniem, kuras uh, pārmaiņas ļoti uh, būtiski skar. Es pārstāvu uh, reģionu, kurā ir uh, daudz uh, ogļrūpniecības. Uh, Mēs gribam runāt par šiem jautājumiem, mēs daudz runājam par smogu un gaisa piesārņojumu, bet maz runājam par energo nabadzību. Cīma pret klimata pārmaiņām visdrīzāk novedīs arī pie tā, ka elektroenerģijas cenas ļoti būtiski celsies. Un mans jautājums tagad, kā īsti jūs cīnīsieties pret uh, spekulēšanu uh, emisiju tirdzniecības uh, sektorā. Paldies, nākamais runātājs Dinolfi kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jautājums ministrēm Marinai par digitālo drošību. Kiberdrošības jomā mēs redzam, ka aptuveni 4000 krāpniecības gadījumu dienā tiek reģistrēti 50% no uh, tiem dažās dalību valstīs uh, notiek informējoši uh, gadījumi, un uh, mēs uh, arī kā deputāti redzam šos uh, skaidrus. Marīnas kundze, kādi likumdošanas akti tiks ierosināti, kādi pasākumi uh, spērti, un vai vispār budžeta līdzekļi pietiks uh, šim steidzam risināmajam jautājumam. Paldies! Paldies! Tagad tu sēn kundze. Paldies priekšsēdētājs kundze. Ministru kundzes. Uh, Jūs paužat gribu, bet ne Eiropas Savienība, ne neviena dalībvalsts nerespektē Parīzes līgumu. 50 līdz 55% emisiju samazinājums vēl nav uh, pietiekams, jo ir nepieciešams 60-65% procenti, lai samazinātu temperatūras pieaugumu par 1,5 grādiem. Kādēļ tad nerīkojamies? 4 miljārdus eiro tiešā palīdzība tiek uh, neliederīgi izmantot kā tiešā subsīdija uh, fosilajiem. Uh, energonesējiem netiek pietiekami daudz līdzekļu dots uh, pētniecībai, un lielie uzņēmumi, uh, multinacionālie, nemaksā uh, pietiekami nodokļus. Tas ir skandalēs. Šels un Totals pret tiem vēršas Eiropas pilsoņi un pilsētas par nerīkošanos klimata aizsardzības jomā. Un Eiropai nav nekādu plānu, lai atbilstoši rīkotos. Uh, ir jārīkojas steidzami. Ministras kundzes, ja jūs beidzot izmantosiet uh, privātā sektora uh, regulācijas uh, mehānismus, lai glābtu mūsu planētu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Gonzales, nē, Gonzales Kosāres kungs iepazīšos ar jūsu vārdiem ātri. Jā, protams, pieņem jūs atvainošanos. Esiet laipni sveiktas, ministra kundzes, mūsu komitejā. Priecājos jūs šeit redzēt. Zinām, ka Somu prezidentūra ir prezidentūra, kas ļoti aktīvi vēlas apkarot klimata pārmaiņas. Jums ir arī plaši vidējā termiņa plāni atjaunīgo energonesēju direktīva, taču zinām, ka vēl uh, esam tālu no Parīzes uh, mērķa sasniegšanas, un tāpat zinām, ka daudzas valsts kavējas. Attīstībā it īpaši, uh, ja mēs runājam par energo pārēju. Tāpat arī zinām, kā ir nepieciešama rīkoties izšķirīgi. Par jūsu teikto nacionālajie plāni klimata pārmaiņu apkarošanai. Tie īpaši iz, uzsvers tos trūkums, kādi jānovērš, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus. Nākamo mēnešu laikā vai jūs uh, formulēsiet ambiciozākus uh, mērķus saskaroties ar energodeficītu un citiem? Mums ir nepieciešama konkrēta ilgtermiņa stratēģija un ko jūs darīsiet, lai parūpēsiet par to, ka padomu, kas kavējas eh, līdz 2050. gadam, tomēr rīkos tā, lai būtu eh, Eiropa klimata neitrāls eh, kontinents. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Buhner kungs. Paldies! Vai jūs uh, pieprasīsiet uh, ekspertīzi par 5G veselības riskiem, ko neatkarīgi zinātnieki izstrādāti? Nevis komisijas uh, zinātnes padome, jo to ietekmē rūpniecība. Tiešām neatkarīgam mm, ekspertīzes jautājumam jābūt un vai šie rezultāti tiks publicēti pirms masveida šīs tehnikas izmantošanas. Mans nākamais jautājums par tērauda rūpniecību. Mēs runājam par finanšu problēmām tērauda rūpniecībā. Ja mēs gribam izmaiņas par uh, zaļo uh, ūdeņradi tērauda rūpniecībā, bez komisijas finanšu atbalsta tas nebūs iespējams, vai jūs to atbalstīsiet? Paldies! Paldies. Tagad uh, Tobišovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ministra kundzes. Jūs daudz runājat par konkurētspēju, par Eiropas ekonomiku un Eiropas ekonomiku un rūpniecību. Fonderlējens kundze plenārsēdē uzstājās un teica, ka Mums ir aktīvi jārīkojas. Arī attiecībā uz precēm, kas tiek ievestas un tiek saražotas ar augstu CO2 izmešu daļu. Mēs zaudējam konkurētspēju, jo mēs paši uh, uzliekam izmaksas CO2 izmešas, un tad mēs tādas pašas preces uh, importējam no citām valstīm, kur vēl vairāk CO2 izmešu tiek uh, radīti šīs preces ražojot. Paldies! Nākamais runātājs uh, Flukslā Sanga kungs. Paldies priekšsēdētāji kundze, paldies ministra kundze par klimatu jautājumu. Nospraušana kā prioritātiem. Mans jautājums ir saistīts ar eh, Gonzales Kasares eh, kunga jautājumu. Kā rast vienošanos par ambicioziem mērķiem Eiro padomē? Pagājuši mēnesi padomu nespēja vienoties eh, par to, ka līdz 2050. gadam Eiropai būtu jābūt klimata neitrālai. Vairākas valsts izteica šādu priekšlikumu. Kā jūs plānojat šo diskusiju atkal atsākt, lai rastu vienošanos padomē, lai visi varētu atbalstīt šo stratēģiju? Un eh, kā jūsu ambīcijas eh, veidot šo vienoto platformu, eh, meklējot, rīkosoties? Kā jūs tieši šo procesu redzat, lai valsts rosinātu rīkoties aktīvi? Paldies, nākamais runātais Kēlī kungs. Paldies, vēlu veiksmi Somijas prezidentūrai, un dažkārt mēs vienkārši pārāk daudz prasam no, vai arī ceram no prezidentūrām. Jūs runājat par klimatu pārmaiņām, arī daudz šeit to pieminēja būs daudz izmaiņu cilvēkiem, gan rūpniecības sektorēs, uh, kuras mainīsies vai dramatiski main, mainīsies, nu, piemēram, ogļrūpniecība, tāpat arī um, lauksaimniecība un uh, citas, kā jūs, aktīvi, kā jūs aktīvi rīkosieties uh, finanšu diskusiju laikā, lai palīdzētu cilvēkiem, ko skar šīs uh, pārmaiņas. Paldies, nākamais runātājs Kristova kungs. Paldies. Sākumā gribu teikt paldies ministras kundzēm par detalizēto informāciju, kiberuzbrukumi un digi digitālās identitātes uh, nozakšana ir uh, nozīmīga problēma. Bulgārijā tika publicēta pagājušā nedēļa dati, ka 5 miljoni Bulgārijas pilsoņi saskarās ar problēmu, ka no uh, Nacionālās uh, nodokļu uh, institūcijas tika nozakti 5 miljonu cilvēku dati. Tāpat arī uh, pagājuši gadu bija līdzīgi uh, gadiem ar citām institūcijām. Padome ir izstrādājusi vadlīnijas uh, par uh, sankcijām un uh, reakciju kiberuzbrukumu laikā. Kā jūs vērtējat šo pasākumu efektivitāti? Un vēl viens jautājums. Jūs runājat par ētisku digitālās ekonomikas ieviešanas un mākslīgā intelekta uh, veidus. Sveicu un atzinīgi vērtēju jūsu idejas, bet kā jūs to paveiksiet? Jo arī pēc jūsu prezidentūras būs jādarbojas. Paldies! Paldies, Hannes kundze! Oh, no zaļo grupas? Nē, ir devusies prom. Daudien kundze. Paldies, un es gribēju uh, Somijas prezidentūrē uzdot jautājumu uh, par uh, partnerību nākotne. Ietekmes novērtējums ir absolūti nepieciešams no zaļo perspektīvas. Sociālā ietekma arī jānovērdo Un tāpat ir uh, partnerības attiecībā uz veselības uh, aizsardzības programmām. Tāpat ir izmēģinājuma politika starp Eiropas un attīstības valstu sadarbību. Tas ir darīts, lai uh, veicinātu ilgtspējības mērķus, un tāpat veselības aizsardzības jomā ir plāni par innovatīvo medicīnu. No kritika skan to pauž dažādi zinātnieki un uh, uzsver sociālās ietekmes nozīmīgu. Ir nepieciešams reformas un jābūt uh, prioritarizācijā attiecībā uz veselības aizsardzības jomu. Mums jārunā par pētniecības rezultātu pieejamību kāda ir Somijas nostāja par šiem nākotnes partneru attiecību iespējām, it īpaši attiecībā uz sociālo ietekmi un uh, ilgtspējīgiem attīstības mērķiem, kā var nodrošināt nākotnes partnerību uh, attīstību. Okay, thank you very much. At this stage... Jā, paldies. Un uh, vispārējie runātāji ir no sociāldemokrātiem. Vai mēs esam palaiduši garām un no citām politiskām grupām vēl runātājus. Kobēļos kungs, Virkunenes kundze, vai vēl kāds? Nē. Kobēļos kungs, lūdzu. Paldies! Apsveicu Somijas prezidentūru. Gribētu atgriezties pie tāda vispārīga jautājuma. Jūs prezidentūras programmā jūs runājāt tur izteicāt tādu ļoti skaidru apņemšanos. Pār, jūs runājāt par eh, ilgspējīgu izaugsmi un eh, konkurētspēju, un mūsu mērķam ir jābūt eh, veidot Eiropu par digitās ekonomikas globālu līderi. Jā, jautājums ir, kas tad ir jādara, lai vadītu prezidentūru, kāda veida dokumentus ir jāsagatavo. Mēs uh, tiešām esam lielu izaicinājumu priekšā raugoties konkurēt spējīgu. Mēs mēģinām kļūt globāli par digitālās ekonomikas eh, vadītājiem, flagmaņiem. Jā, bet šādas lielās, lielie uzņēmumi, tādi flagmaņi kā Microsoft, Google, Amazons, Nokia bija arī Somijā agrāk, bet tas vairs nav. Kāda ir Eiropas nākotne šādā izpratnē? Okay, thank you very much. Jā, paldies. Kā ir Rānas kundze? Paldies! Pirmkārt, es gribētu teikt paldies par lieliskām prezentācijām un vēlu jums visu labāko prezidentūras laikā. Neatkārtošu jautājumus par kiberdrošību, ko kolēģiem uzdeva uh, kas eh, interes, ar interesi uzklausīs eh, jūs atbild šajā jautājumā. Es arī par eh, tiešsaistes identifikāciju gribat jautāt. Es esmu no Igaunijas un esmu privileģēta un baudu šos tiešsaistes pakalpojumus jau gadiem ilgi, un mēs zinām, kā pamats e-pakalpojumiem, tiešsaistes pakalpojumiem, tāpat arī digitāliem vienotiem tirgumiem ir eh, tiešsaistes identifikācija. Un šeit eh, Eiropa, diemžēl, atpaliek. Mums ir eh, dažās valsts, dažādām sistēmām. Mans jautājums ir tāds. Ko jūs varat izdarīt un ko Somijas prezidentūra var izdarīt, lai mums būtu digitāla tiešsaistes identifikācija ar augstiem drošības standārtiem, kas būtu pieejama un visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem? Jā, paldies! Virkunenes kundze. Madam Virkunen. Yes, thank you, Madam Chair. I know. Paldies, priekšsēdētā. Es zinu, ka es jau otrreiz izsakos, bet uh, gribētu atkārtot savu pirmo jautājumu par daudzgadu finanšu schēmu, jo mēs uh, nesaņēmām uh, tādu īstu atbildi no ministra Komunī teica, ka vissvarīgākais Somijas prezidentā, ka jūs pabeigsiet uh, sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet arī saturs ir ļoti svarīgs. Kas ir iekļauts? šajā lēmumā. Ministri Marina Kunze, jūs teicāt, ka Somija atbalstīs arī valstu politiku. Es piekrītu un uh, ir, protams, ļoti interesanti arī parlamentam dzirdēt, kāda veida politiku jūs veidosiet, eh, īstenojot daudzgad finanšu schēmas sarunas. Ir īpaši svarīgus instrumentus kā CEF apvārsnes Eiropa un digitālās Eiropas programma. Tas ir izšķirīgi mūsu konkurētspējai un tas ir ļoti tuvu arī tam, kas ir svarīgi Rūpniecības komitejai. Gribētu vairāk kaut ko vairāk dzirdēt par jūsu prezidentūras nostājušajos svarīgajos jautājumos. Jā, paldies, kā atgriezties pie šī jautājuma. Haiselkungs. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es ar prieku uzklausīju no ministres Kumunikundzes, ka tas ir dalību valstu rīcība pieņem lēmumu par enerģijas kombināciju, bet tagad pāriešu uz savu dzimto valodu. Jā, par uh, fosiliem degvielām. Vai tās būs, uh, tās tiešām paliks kā enerģijas kopuma daļa? Un jautājums arī par kodola enerģiju. Jā, tas ir zema oglekļa enerģijas avots, bet tomēr ir tāda ļoti zema vēlme izmantot šo kodola enerģiju. Pat tad, ja zinātniskie pierādījumi tomēr pastāv, ir tīpaši runājot par to, kā samazināt riskus. Mans jautājums ir, kāda būs jūsu pieeja kodola enerģijas nākotnē? it īpaši ņemot vērā vidus Eiropas un austrumu Eiropas reģionu, jo šie reģioni izmantoja fosilās enerģijas un tad pārgāja uz kodola enerģiju. Bez kodola enerģijas e, šie reģioni nebūs spējīgi sasniegt e, zemās emisijas vai nulles emisijas līmeni. Okay, thank you very much. Paldies. Un pēdējā Markas skundzei dod vārdu. Tā ir pēdējā jautājuma uzdevējuma. Paldies, paldies prieksēdētājs kundze, un arī es vēlētos eh, šeit sveikt abas ministres. Interesanti priekšlikumi, sveicu prezidentūru, man ir divi īsi jautājumi. Man lielā mērā simpatizēja tas, ka jūs uztraucaties par Eiropas Savienības digitālo nozari, un ne tikai konkurences rakursā, bet jūs e, interesē, vai vismaz jūs to savā programmā esat ierakstījuši iekļaušana, iekļautība. Es zinu, ka Somijas prezidentūra, Somijas valdība vēlas nodrošināt vienu procentu no visiem iedzīvotājiem ar EI izglītību. Vai jūs izmantosiet šo pieredzi? lai uh, mākslīgā intelekta apmācība pārceltu arī uz citām valstīm. Ņemot vērā to, ka jums ir tik e, ļoti labi izglītības rādījumi un ņemot vērā to, ka izglītība ir svarīga arī citās valstīs, tā tad arī mani kolēģi no Igaunijas pieminēja savietojamību starp Eiropas Savienības dažādām IT sistēmām un drošu identifikācijas e, plūsmu. Eiropā ir vesela virkne pilotu projektu, un tomēr IT savienojamība joprojām ir ļoti būtisks šķērslis īstenām kopīgo pakalpojumu tirgam. Priekšsēdētāji, paldies! Maldonādo kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātās ministras kundzes! Paldies, ka jūs savos ievadvārdos ieskicējāt prezidentūras prioritātes. Un es nedaudz tajās ieskatoties, protams, atbalstu to, ka tā ir tik, prom, tik, tik um, ambicioza digitālajā ziņā, konkurence ziņā un tā tālāk. Varbūt viens jautājums par MVU Kāda loma, jūsuprāt, būtu spēlējama MVU Eiropas Savienībā un digitālās Eiropas programmas īstenošanā? Tā ir viena no būtiskākajām programmām, tai mēs atvēlam miljardiem eiro katru gadu. Tātad, ko darīt, kā nodrošināt šīs programmas adekvātu atbalstu MVU, lai tiešām MVU varētu aktīvi iesaistīties digitālās darba kārtības īstenošanā? Protams, MVU ir eh, lielākie darba, darba vietu radītāji. Otrs jautājums saistīts ar um, patērētāju drošību. Kādus pasākumus konkrēti jūs eh, paredzētu un arī īstenot, lai nodrošinātu patērētāju drošību? Nākamā runātāja Helīkundze. Paldies abām ministrēm. Mēs, jūs kaimiņu valsts Zviedrija, jums novēlam visu labāko prezidentūras laikā. Jūs uzsvērāt to, cik svarīga ir zinātnum pētniecība, inovācijas, jums pilnībā piekrītu. Ja vēlaties atrasināt tos izaicinājumus, kas ir saistīti ar tādiem būtiskiem, problemātiskiem aspektiem kā migrācija un digitāla ekonomika, tad ir skaidrs, ka aplārsnes Eiropa programma ir viens no būtiskākajiem rīkiem. Mums eh, prioritātes ir jāsaliek pareizi, ir jāveicina dzimuma vienlīdzība un eh, atbalsts zinātnē un pētniecībai, un šai pētniecības programmai ir eh, jāiekļauj ar apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķi, bet tagad mērķis. Kvalitāte ir svarīga, bet Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānodrošina akadēmisko aprindu neatkarība. Ja tas visās valstīs nav nodrošināts, tad šīm valstīm, kurās ir korumpēta akadēmiskā vide, nevajadzētu ļaut pieeju šai programmai. Gracias, prezidenta. Un visbeidzot, dodu vārdu nākamajai runātājai. Paldies! Paldies! Ļoti interesanti jautājumi, kas izskanēja šorīt par eh, ražotājiem runājot. Katra piektā darba vieta Eiropas Savienībā ir ražošanas nozarē, un ražošana lielā mērā ir atkarīga no eksporta. Un šobrīd mēs runājam par uz zināšanām balstītu rūpniecību un palielinātu pievienoto vērtību visiem izstrādājumiem. Loģiski jau tas ir, tas rada kā jaunas darba vietas, tā arī jaunas izaicinājumus. No vienas puses mums ir ļoti kvalificēti darbinieki, un otras puses ir tādas nozares, kuras eh, nesasniedz šos augstos rādītājus. Kādas ir jūsu prioritātes eh, tieši par Eiropas eh, ražošanas pastiprināšanu tādos reģionos, kuriem ir grūti iekļauties šajā digitālās Eiropas darba kārtībā? Un ko jūs darīsiet, lai e, Eiropas ražošana paceltu jaunos neredzētos augstumos? Paldies, e, godātie deputāti. Droši vien uz visiem jautājumiem nebūs iespējams atbildēt, un tomēr būs interesanti dzirdēt prezidentūras idejas par to, kuri tad tā tad, kuri ir visasāpējušākie jautājumi mūsu deputātiem, un būtu interesanti dzirdēt jūs teikto. Mums ir palicis pavisam nedaudz laika, bet nu došu vārdu ministrēm atbildēm. Paldies, saka Kulmūnī kundze. Paldies visiem parlamentāriešiem par ļoti labiem jautājumiem un komentāriem. Jautājumi bija ļoti daudz, arī tos mēģināšu sagrubēt. Bija tātad jautājumi saistīti ar inovācijām, ar zinātnu pētniecību, arī par Eiropas Savienības budžetu, enerģijas, vidas jautājumi, rūpniecība, digi, digitālā ekonomika, Uz to atbildēs mana kolēģi, un e, tomēr tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Svarīgs tādā ziņā, ka mums e, par jaunu ekonomisko izaugsmu runājot, un tā būs arī atbilde Lopesa kunga jautājumam. Uh, Mums ir jāmēģina izstrādāt tādas tehnoloģijas, kuras arī jaunos apstākļos var darboties, un digitālās ekonomikas ideja, kas mūsu prezidentūras laikā būs galvenais uzsvars, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, tas ir svarīgi. Par apvārsnes Eiropa budžetu runājot un eh, lielākos vilcienos arī par visu pārējo daudzgadu finansu schēmu runājot šo jautājumu uzdeva Virkunenes kundze. Mēs eh, vēlamies uz to skatīties no tāda plašāka rakursa, jo, protams, kā jau mēs teicām, daudzgadu budžeta pabeigšana, saruna pabeigšana ir mūsu viena no prioritātēm. Un ir ļoti svarīgi, lai vienošanās par daudzgadu budžetu tiktu panākt pēc iespējas ātrāk. Par apvārsnes Eiropa. Tā ir programma, kas atbalsta zinātnisko tehnoloģiju attīstību, un tas savukārt palīdzēs veicināt kā iedzīvotāju labklājību, tā arī konkurēt spējas veicināšanu uzņēmumiem. Un tur svarīga ir sadarbība, sadarbības starp akadēmiskajām aprindām un ražošanu, Un visbeidzot, digitalizācijas e, un e, datu ētikas jautājumi. Jakubīlijus kungs uzdeva par šo jautājumu. Šeit ir ļoti svarīgi, lai nākamajās tikšanās reizēs un e, diskusijās mēs iziet no individuāla cilvēka skatījuma, jo, protams, ka tas viss tiek darīts, lai cilvēkiem uzlabotu dzīves apstākļus. Digitālais mākslīgais intelekts ir svarīgs mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmas palielināšanā. Vēl par tirzniecības jautājumiem runājot. Eiropas Savienības līmenī būtu jāpiestrādā pie noteikumu labākas izstrādes, un, protams, šeit mēs ciešā mērā sadarbojamies arī ar citiem globālajiem spēlētājiem. Un eh, Eiropas eh, uzņēmumiem un startupiem ir svarīga arī ētika. Šeit varētu pieminēt eh, autonomos pārvietošana, autonomos pārvietošanās līdzekļus, Un uh, droši vien to komentēs arī mana kolēģe. E, par energo jautājumiem runājot, tas ir ļoti plašs jautājumu spektrs patiesībā. Un vienīgais, ko vēlējos pateikt, e, svarīgi lai dalību valstu stratēģiskais plānošanas darbs virzītos uz priekšu, tad mēs par to tālāk varam runāt padomē. Sarunas šobrīd un darbs notiek, un balstoties uz šiem plāniem, ka tie būs gatavi, tad jau varēs izvērtēt, kādā līmenī vai kur katra konkrētā dalību valsts atrodas, un tad jau var strādāt tālāk. Nu, un Stenvarda kungs jautāja, kā mēs e, tīri ekonomiski varam pāriet uz šo mazoglekļa sabiedrību, kā tas ietekmēs dažādas nozares, un, protams, tas būs jāieskicē. Arī ražošanas līmenī, teiksim, ja, lai Eiropa būtu e, tādos kā flagmaņu pozīcijās, un tad iespējams, ka tam sekos līdz arī visa pārējā pasaule par tīrās enerģijas pakotni. Arī šāds jautājums tap uzdots, un šeit ir svarīgi, ka pieminēt, ka uh, septembrī paredzētajā enerģijas ministru sanāksmē mēs par to runāsim. Un varbūt vēl būtu vērts piebilst šeit tik uzdoti jautājumi par uh, kodola atkritumu apglabāšanu vai ko ar tiem darīt. Un uh, Somija uzskata šo jautājumu par svarīgu, jo, protams, kodola atkritumu atbildīga pārstrāde vai apstrāde ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Bet, protams, mums vēl būs iespēja runāt par energo nodrošināšanu Eiropā, un tas ir ļoti interesants jautājums. Par to daudz tiek diskutēts arī padomē. Vissvarīgākais ir tas, lai ambicioza energopolitika, gan tās plānošana, gan izpilde turpinātos. Un uh, Piemēram, Astravecas kodolreaktoru būvs jautājums ir ļoti aktuāls, un no Eiropas puses mēs esam gatavi sniegt savu atbalstu dažādu starptautisku vienošanos panākšanā šās stacijas kodoldrošības nodrošināšanā. Georgija kungs jau runāja par eh, drošības jautājumiem, un šeit eh, mēs Eiropa esam gatavi izrādīt eh, atbalstu Kiprai. Par um, ambicioziem mērķiem runājot, ir jāizvairās no tā saucamās energo nabadzības. Un viens no energos savienības izveidas priekšnoteikumiem ir izvairīšanās no energo nabadzības. Viens no deputātiem jau uzdeva jautājumu, kā šajā energo mikslī, par kuru, protams, dalību valstis lemj pašas, bet eh, atteikšanās no fosīlajām degvielām un pārēj uz zaļo enerģiju ir ļoti svarīga. Bet eh, dalību valstu kompetencē ir šī energomikšļa veidošana. Eh, mums svarīgs ir arī energotirgu pārvaldības jautājums Un varbūt burtiski pāris vārdu par šo pārējais periodu no sociālās drošības jautājuma skatoties. Piemēram, Kelija kungs to uzdeva. Es uzskatu, ka Eiropas ražotājiem ir jādod sava artava šajā pārējais periodā un jāpaceļ šis pārējais periods jaunā līmenī. Par um, E, par energo jautājumu saistību ar iedzīvotāju labklājību. Mēs, e, protams, strādāsim pie tā, lai 2050. gadā mēs tiešām izpildītu energo neitrālas sabiedrības mērķis. Vissvarīgākais šeit ir piesaistīt investīcijas un nodrošināt to, lai šī pārēja notiktu pēc iespējas nesāpīgāk. Laika vairs nav palicis nemaz, un atvainojos, ja neatbildēju uz visiem jautājumiem, un tomēr atbildēšu uz tiem rakstiski, un, protams, esmu gatava ņemt vērā jūs teikto. Darbs jau mums visiem ir kopīgs, un eh, vēl Dauninkungam varētu pateikt, ka eh, tā tad inovācijas un uh, akadēmisko aprindu finansēšana, tam visam ir jābūt pilnīgā skaidrībā. Un eh, no savas puses vēl varētu piebilst, pateicos priekšsēdētājs kundzei, pateicos visiem deputātiem par interesantiem jautājumiem un pārdomu vērtajiem komentāriem. Un eh, ir ļoti svarīgi visos politiskos politiskās lēmumu, politisko lēmumu izpildus procesos iesaistīt iedzīvotājus. Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā sēdē. Ļoti interesanti jautājumi, ļoti interesanti ieteikumi, kā mums kopā darboties, kā mēs varam visi kopā turpmāko sešu mēnešu laikā strādāt. Un visbeidzot vēlējos pateikt, ka e, sociālā un ekonomiskā ziņā, arī ekoloģiskā attīstības ziņā mūsu mērķi ir ļoti ambiciozi un visi mēs pie tā strādāsim. Much, and, uh, Paldies! Tagad nākamajai ministrei dod vārdu Marinas kundzei. Paldies, priekšsēdētais kundze! Paldies, godātie deputāti! Ļoti interesanti jautājumi, ļoti labi komentāri, un e, jūs uzdevāt jautājumus arī rakstiski, un es ceru, ka mūsu kopdarbs ar parlamentu turpināsies, un, e, protams, es jums atbildēšu arī rakstiski. E, burtiski pāris jautājumu, kas konkrēti skan, ma, skar manu atbildības sfēru, un uz tiem atbildēšu. Kalvaļo kundze jautāja par visu E, jautājumu un Eiropa 5G tehnoloģijām Eiropā ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt e, mūsu konkurētspēju pasaules līmenī. Gutehāra un Gutedāla kundzes un Adinov jautāja, kā arī daudzi citi, jūs uzdevāt jautājumu par kiberdrošību. Uh, Pēdējo piecu gadu laikā padome ir pieņēmusi vairākus lēmumus par eh, kiberdrošību. Visredzamākā šo visu likumu gūzmā ir tieši direktīva. Mums ir nepieciešams, un tas arī šobrīd mums ir, jauns spēcīgs mandāts. Eiropas Savienības kiberdrošības nodrošināšana ir svarīga ikvienai Eiropas Savienības nozarei, sākot no akadēmiskajām aprindām un beidzot ar lauksaimnieku. Es uzskatu, ka Eiropas eh, kiberdrošības jautājumi, kā arī 5G drošības jautājums ir priekšnoteikums tālākai Eiropas ekonomiskajai attīstībai. Arī dalību valsts pret šiem jautājumiem izturas eh, pietiekami atbildīgi un ceram pēc iespējas agrīnāk sasniegt visiem pieņemamu risinājumu. Kā jau es ievadvārdos teicu, kiberdraudi ir būtisks izaicinājums, daudz jau ir padarīts. Padoma ir stiprinājusi savu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm kiberdrošības nodrošināšanai. Mēs eh, prezidentūras laikā turpināsim šo ciešo sadarbību ar dažādiem spēlētājiem. Ristofkungs eh, jautāja par personas datu aizsardzību. Eiropas Savienībā ir pieņemta personas datu aizsardzības regula, un, eh, protams, ka padome cieši seko līdz tam, kā notiek eh, varbūt kiberuzbrukumi un kā tie tiek novērsti. Munaskungs, jūs runājāt par tiesisku ražošanu. Protams, ka ir nepieciešams visiem nodrošināt vienādas spēles noteikumus, un eh, padome jau ir pieņēmusi eh, kuģniecības un kuģu būvē vienādu noteikumu kopumu. Guļjus jautāja, ko darīt, lai uzlabotu digitālo konkurētspēju. Šajā pārējais periodā, e, piemēram, mākslīgais internets un dažādas interneta piedāvātās iespējas rada jaunas iespējas tehnoloģiju savādākai un plašākai izmantošanai. Un, protams, e, aktīvi esam gatavi par šiem jautājumiem runāt. Kaljurans kundze un arī Lietāo kundze Lietā Markēs kundzes jautāja par uh, digitālo identifikāciju. Par to daudz tiek runāts Eiropas Savienībā, un, eh, protams, Igaunija šeit ir panākusi ļoti daudz. Tas ir atrunāts Tallinas deklarācijā, un mēs eh, oktobrī organizēsim Helsinkos digitālās sabiedrības konferenci. Markesa kungs runāja par to, lai neviens netiktu atstāts aiz borta digitalizācijā, un tas tiešām ir svarīgs jautājums, kā iedzīvotājiem tikt līdzi visu jauno tehnoloģiju attīstībā. Un, eh, protams, dabiski būtu tikai uzlabot iedzīvotāju apmācību. Manuprāt, digitālas Eiropas e, programmā galvenokārt e, uzvara, uzsvaru vajadzētu, sli, vajadzētu likt uz to, ka visi ir digitāli izglītoti, uh, bet katram ir savi talanti un intereses. Un noslēgumā vēlētos pateikt visiem par uzdotajiem jautājumiem. Atvainojos jau tiem, kuriem, uz kuriem man ne izdevās atbildēt pilnīgi dziļi un niansēti, bet esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim mūsu sadarbību. Esmu gatava, kad vien jūs vēlaties ierasties uz jūsu komitejas sēdēm un runāt par šiem jautājumiem, kā arī par Eiropas nākotni. Es ceru, ka sadarbības starp parlamentu, padomu, padomi un komisija turpināsies un kļūs ar vien ciešāka. Paldies visiem! Thank you very much. Paldies! Paldies jums abām! Ministras kundzes par dalību mūsu komitejas darbā un par atbildēm uz mūsu jautājumiem. Paldies, kolēģi, ka iepildījās šajās diskusijās! 14.30 mēs a, turpināsim a, strādāt un izskatīsim Galileo jautājumu. Lai visiem jauks pusdienlaiks. Paldies!